Paldies, Piebāga kungs. Debatas līdz ar to ir beigušās. Balsojums notiks rīt, 2018. Nākamais darba kārtības punkts ir Moreiras ziņojums par tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām ar ASV. Dodu vārdu referentam uz četrām minūtēm. Lūdzu, Moreiras kungs. Priekšādātāji, komisārkungs, dāmas un kungi, Ārkārtīgi grūti runāt par tik svarīgu tēmu tik vēlu naktī. Bet, nu, Labi, ka tā. Cerams, vismaz protokolā man vārdi tiks ierakstīti. Nu, lūk, ļaujiet mums jūs iepazīstināt ar šo ziņojumu. Tirzniecības un ekonomiskās attiecības ar ASV. Ziņojums tika pieņemts Starptautiskās tirdzniecības komitejā ar ļoti lielu vairākumu. Un, kad runājam par tirdzniecības attiecībām ar ASV, tad jāsaka, ka Esmu ārkārtīgi apmierināts ar to, kas iekļauts šajā ziņojumā. Tas nosūta ārkārtīgi spēcīgu vēstījumu un dod būtisku atbalstu tam, ka nepieciešams uzlabot ekonomiskās, tirnie, ekonomiskās un tirniecības attiecības ar ASV. Turklāt ziņojumā uzskaitīts arī birkne ofensīvas un defensīvas elementi, ko izmanto Eiropas Savienība, un tāpat arī minēt vairāku priekšnosacījumu, kas būtu jā, jāizteno, ja vēlamies turpināt sarunas Šis ziņojums ir politisks pēc sava rakstura. Šādi cenšamies no Eiropas parlamenta nosūtīt vēstījumu. Tā mm, sakot, ka atbalstam tirdzniecības nolīgumu sarunu uzsākšanu, tāpat arī sarunas par tirdzniecības instrumentiem starp ES un ASV izveidojot reālu transatlantisku kopējo tirgu. Bet pirmām kārtām cenšamies atbildēt uz diviem ļoti svarīgiem jautājumiem. Pirmais no tiem ir šāds. Ja ir tir tirdzniecības investīcijas nolīgums, uh, ar ASV, vai tas ir loģiski? Jā, nu jā, tas tā tas šķistu atbildi ir pilnīgi noteikti jā. Visi pētījumi liecina par to, ka šāda veida transatlantiskiem tirgum ir milzīgs potenciāls izaugsmas iespējas. Un tas ļaut arī īstenot investīcijas abos virzienos. Turklāt abas šīs tautsēmniecības sastopas šobrīd ar līdzīgiem problēmu jautājumiem, un tos risināt būtu daudz vieglāk kopīgiem spēkiem, nevis atsevišķi. Līdz ar to tā mēs varētu nodrošināt daudz lielāku izaugsmi. Un tā mēs varētu arī labāk iekļūt daudzos citos eh, jaunatīstības valstu tirgos, kā piemēram Brazīlija, Afrikā un citur. Turklāt Dohas saruna raudz, par, kurā tika runāts par daudzpusējām tirniecības attīstībām, taču izgāzās. Un tagad vienīgais veids, kā norisinās tirniecība, ir uz divpusējiem pamatiem. Un vēl viens jautājums vai būs iespējams panākt vienošanos starp ASV un ES, un vai nepietrūks laika sarunu īstenošanai. Nu, jāsaka, tas, šis process nebūs viegli. Inš, intereses ir atšķirīgas daudzos svarīgos, daudzos svarīgās jomās, ir īpaši lauksaimniecībā, piemēram, kā arī kuģniecībā. Tāpat arī virkne tiesību aktu atšķirība, atšķirības tehniskajos standartos attiecībā, piemēram, uz transporta līdzekļiem. Pastāv, protams, arī kultūras atšķirības starp ASV un ES. Eiropieši mēdz būt ārkārtīgi piesardzīgi, tīpaši tad, kad tiek runāts par lauksaimniecību un rūpniecību, savukārt amerikāņi drīzāk ir gatavi uzņemties risku. Pastāv donstarpības tāpat, piemēram, attiecībā uz ģēmo, jeb ģenetiski modificētiem organismiem, šī iemesla dēļ pastāv tāpat arī domstarpības attiec, attieksmē pret klonētiem dzīvniekiem un tā tālāk. Tāpēc ir virkne grūtību, kam jātiek pāri, bet domāju, ka šīm grūtībām pārtikt ir iespējams. Jo, protams, ka ir tikai loģiski, ka, apsāk, ka šķēršļu pārvalēšana ir nepieciešama, lai nonāktu pie sarunu rezultāta. Protams, lai noslēgtu sarunas par nolīgumu, nepieciešams panākt pienāku, pien, vienošanos pilnīgi visās jomās, un šie šķēršļi jāpārvar visās jomās. Tāpēc nepieciešams ķerties pie, vērsim pie ragiem, runāt par iespēju piekāpties no abu, abām pusēm, un tādā veidā mēs varētu samazināt šīs tirdzniecības šķēršļus. Uh, E, kas attiecas, piemēram, vismaz tādos jautājumos kā tehniskie standarti. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis parlaments e, ziņojumu uztver nopietni un dod visu veidu pamudinājumu padomēji turpināt sarunas ar ASV par tirniecības nolīgumu. Lielas paldies! Tagad sekos e, brīvā mikrofona procedūra un pirmais būs Mikulās Šikakungs. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Nu, tās tiešām ir labas ziņas Eiropas Savienības dalību valstīm. Tām dalību valstīm, kas tirgojas ar ASV, jo to situācija tiks uzlabot, pozīcijas nostiprinātas, tās varēs uzlabot nodarbinātības situāciju savā valstī, jo pieaugs tirzniecības īpatsvars starp abiem kontinentiem, bet, protams, ir ļoti daudz problēmu jautājumu, kas ir jāatrisina. Un referents jau dažs no tiem arī mirē, minēja. Ir domstarpības un ļoti būtiskas domstarpības atsevišķās jomās. Tas attiecas gan uz tehnoloģisku raksturu jautājumiem, piemēram, lūk, automašīnu, transporta līdzekļu tirzniecību, tāpat lūk šis ģēmo jautājums, ārkārtīgi delikāts jautājums pilsoņiem. Un cerams, ka sarunu gaitā izdosies nonākt pie pozitīviem rezultātiem. Pilsoņiem rad bažas, piemēram, arī klonētu dzīvnieku gaļas pārdošanas iespējas šeit ES. Bet, nu, nosacinājumā, kopsavilkumā var teikt, ka, nu, zināmas uzlabotas simniecības attiecības starp ES un ASV tomēr būtu vajadzīgas. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs Mikalašika kungam. Un visbeidzot tikā okundze brīvā mikrofona procedūras noslēgumā. Liels paldies priekšādātāji! tirzniecības attiecības un ekonomiskās attiecības starp ES un ASV transporta jomā, piemēram, prasa būtisku reformu. Ir ļoti būtiski ierobežojumi ārvalstu uzņēmumu, piemēram, iesaistībā, piemēram, ASV avio sektorā. Ir nepieciešams normalizēt šīs attiecības avio transporta sektorā. Tas pats attiec arī uz kuģniecību. un jāļauj Eiropas Savienības uzņēmumiem nodarboties ar kabatāžu arī ASV ūdeņos. Šobrīd tas ir diezgan būtisks šķērslis, un tas ir jāpārvar, pirms varam uzlabot tālāk šīs attiecības un noslēgt nolīgumu. Tāpat jāuzlabo arī savietojamība starp Egnos, Galileo un GPS sistēmu. Vienlaicīgi nepieciešams uzlabot arī e, šo satelītu pozicionēšanas sistēmu kvalitāte. Ekonomiskās attiecības starp ES un ASV, protams, kļūst ar vien svarīgākas. Paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies, un noslēgumā došu vārdu prez, priekšādātājiem komisijas, es atvainojos, priekš, komisijas e, pārstāvim piebalkungam. Moreļs kungs, jūs esat uzņēmis ļoti būtisku iniciatīvu un paužat interesi tajā, ka nepieciešams spēcināt ES-ASV ekonomiskās un tirniecības attiecības šajā ļoti svarīgajā laikā. Mēs piekrītam, cik ārkārtīgi svarīgas ir šīs tirniecības attiecības starp abiem kontinentiem. Te runājam, kad vispār diviem miljardiem eiro vērtu preču un pakalpojumu, kur tirniecība ikdienas eh, tiek veikta starp šiem abiem kontinentiem. Investīcijas, vērtspapīri Te runājam vairāk par diviem triljoniem eiro vērtības. Gan arī puse no IKP un viena trešā no pasaules tirzniecības tiek veidotas tieši tirzniecības attiecībās starp šiem abiem uh, spēkiem. Un šie skaitļi ļoti labi ilustrē to, ka ES un ASV tirzniecības un investīciju attiecības ir ārkārtīgi svarīgas. Bet darīt ir iespējams vēl vairāk ekonomiski grūtību laikos spēcināta tirzniecība varētu dot būtisku grūdienu izaugsmai un darba vietu radīšanai. Tāpēc esam apņēmušies pašreizējās pamatiniciatīvas tirzniecības veicināšanā padarīt par veiksmes stāstu. Uh, 2011. gada samita tikšanās laikā ES un ASV līderi izveidoja augsta līmeņa darba grupu, kas strādātu pie izaugsmes un nodarbinātības jautājumiem, lūdzot šai grupai turklāt identificēt tādus instrumentus, kas ļautu abām pusēm par labu veicināt nodarbinātību, ekonomisko izaugsmu un konkurētspēju. 19. jūnijā tika pieņemts starposmu ziņojums, kurā tika izteikti pagaidu prelimināri secinājumi par to, ka visaptverošs nolīgums, kurā tika runāts par virkni dažādu veidu divpusējām dirniecības jomām un investīciju jautājumiem, varētu dot vislabāko ieguvumu un priekšrocību abām šīm e, pusēm. Turklāt tās ir labākais scenērijs no politiskā skatu punkta raugoties. Šādējādi var panākt tādu kā pakotnes kopuma darījumu lai arī nav pieņemts vēl politisks eh, lēmums par sarunu uzsākšanu, process faktiski, kas aizsākās iepriekšā ESASV eh, samitā, iet šajā virzienā. Mēs šobrīd darām visu, kas mūsu spēkos, lai strādātu kopā ar ASV kolēģiem un izstrādātu attiecīgo paneļu ziņojumu pirms e, tas tik, tiek nodots apspriešanai. Šis gala ziņojums nāks klajā ar rekomendācijām par to, kā virzīties uz priekšu, un mēs domājam, ka tādā gadījumā tas varētu nodrošināt e, sarunu uzsākšanas posmu. Jūsu ziņojums pilnīgi noteikti nāk ļoti savlaicīgi. Tas turklāt ļauj ļoti līdzsvarotā veidā parlamentam dot savu ieguldījumu šajā augsta līmeņa darba grupas darbā, un mēs pilnīgi noteikti ņemsim vērā tos viedokļus viedoklis un nostājas, kas paust šai ziņojumā. Tā, lai tos ņemtu vērā jau ziņojuma sagatavošanā, un tāpēc liels paldies visiem klātesošajiem par jūsu ieguldījumu šai darbā. Paldies komisāram Piebalgām, diskusijas līdz ar to ir beigušās, balsojums notiks rīt 2018. Nākamais darba kārtības punkts ir Fosteris kundzes ziņojums par vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošanu. Dodu vārdu referentē Fausterē. Četras minūtes.